Herr Weber ging. Rozpoczynamy głosowania. Sākam balsošanu. Vispirms formāls dabas jautājums Intvalds kundze, lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Pavisam īsi, dārgie kolēģi, mēs tikko uzklausījām Āfrikas Savienības vadītāja uzrunu. Tas ir nozīmīgs pasākums. Un vēlos izteikt ierosinājumu